Vēl viens paziņojums. Parlamenta priekšsādātājs ir saņēmis no SD un ECR grupām pieteikumus kandidatūrām eh, parlamenta komitejās un delegācijās. Šīs kandidatūras tiek iekļautas šīs sēdes protokolā. Ja iebilduma nav līdz protokola pieņemšanas brīdim, tad šīs kandidatūras tiek apstiprinātas.